diskusiju beigt. E, Dāmas un kungi, ir vesela virkni paziņojumu, kurus es gribu jums nolasīt. Pēdējā plenāra sēde beidzās 7. jūlijā. Šīs plenāras sēdes protokolu, tāpat arī pieņemtos ziņojumus jūs varat saņemt. Ja nav komentāru, tad mēs uzskatīsim protokolu par pieņemtu. Tālāk paziņojumi. Saskaņā ar 211. pānta